Herbert Hoffman. Mm-hmm. Okay. Finito, no?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 choć no, może niewystarczającej, stwarza wspólna polityka rolna e, w nowym okresie programowania. Bardzo dziękuję. Grazie Vicepresidente Sechiereschi, iniziamo il dibattito, eh, iniziamo da Luis Capulas e poi di nuovo Agnew. Luis. Muito, obrig Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria felicitar o relator por trazer um,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 Molto bene Eric, iniziamo subito il dibattito, inizio da collega Zuer e poi Garzia Perez. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik. Kolegice in kolegi, kot poročevalec v senci za eh, Evropsko ljudsko stranko bi se rad zahvalil gospodu Andreju za dosedanje sodelovanje na eh, tem poročilu.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 Tas ir vairākos grozījumos visu laiku uzsvērts. Principā ir ļoti svarīgi, ja mēs apzīmējam produktu izcelsmi, tad mēs arī pāram iespējas reģioniem um, veidot tavs tirgus sinerģijas. Vienlaikus mums tomēr jāuzmanās. Mēs nevaram radīt vienkārši tādu iespēju, ka tirgus pats par sevi uzreiz atrisināt tirdzniecības problēmas. Un liekas uzrakstot reģions, un tad jau viss tā kā aizies pa sviestu pats par sevi. Nu, tāds iestādes rodas, ja. Kā šis zīmos uzreiz kļūst par tādu kā tirgus uh, brīvbiļeti. Nu, mēs te vēlamies tad kādā veidā tad šiem zīmogaliem mēs varam vēl tos uzlabot, lai tiešām tie būtu veiksmīgs stāsts. Vakardien mēs saņēmām arī labu grāmatu, Paldies par to, es saku pirmkārt, jo mēs saņemam to no Itālijas, kur ir simts dažāda veida. Un tagad īsi pirms pusdienām to pāršķirstos uzreiz jau vai pilnu ciekalu. Um, bet skatāmies simtiem dažādu veidu izcelsmes produktu apzīmējumu, kas ir palīdzējuši tiešām šo produktu labāku apriti sekmēšanu tirgū. Un tas, protams, ir pašu arī patērētāju interesēs. Uh, Viņi pārskata un viņi jau ļoti labi atpazīst. Viņi kaut kādā veidā jau to ir iepazinuši un iekaumējuši. Es domāju, ka arī šeit jaunajā reģionāla līmenī ir jāskatās, kas reāli dod kādu ieguldījumu un kas tikai varbūt tāda tukša gaisa kūšana. Ja mēs panāk tiešām, ko mēs vēlamies panākt, lai būtu skaidrs, pievienotā vērtība un papildus ieņēmumi. Ja tas tā izdodas, tad man prieks, ka šāds jauns iespējas arī parādās. Paldies. Grazie, Herberto. Bene, eh, grazie, kolēģi, kas sono intervenuti. Paldies eh, kolēģiem. Virsraksta problēma. Eh, nu, risinājumu mēs jau iedomājāmies un ceru, ka šajā pēcpusdienā uh, varēsim nonākt pie gala risinājuma. Šeit ir runa par šo kvalitātes jēdzienu, kas varētu rast neskaidrības, kā to jau minēja kolēģi. Tagad došu vārdu komisijai. Vispirms eh, tātad Herāra kungs. Paldies. Vispirms es vēlētos no komisijas puses uzteikt to, ka šobrīd šajā komitejā ar grozījumu palīdzību tiek um, palīdzēts radīt skaidru nodalījumu starp pasargātajām izcelsmes norādēm un pārējām, pārējiem reģionālajiem apzīmējumiem. Un daži no grozījumiem pieprasa pastiprinātu pieeju sadarbībām sinerģiju jomā. Un mēs zinām, ka tā arī ir pamata pieeja jaunajā direktīvā lauksaimniecības jomā. Un vēlētos arī norādīt, ka certifikācijas zīmēm un sistēmām neatkarīgi no tā, vai viņus apzīmē kvalitāti vai ko citu, komisija lēma par uh, kvalitātes vadlīnijām, tas bija 2010. gadā, un uh, tur bija iekļautas arī reģionālās sistēmas. Un visu beidzot es vēlos atgādināt, ka Ikreiz, kad tiek runāts par šādiem apzīmējumiem, plašai sabiedrībai paredzētiem zīmoliem, ir jāpaturprātā, ka jāņem vērā atbilstoša Eiropas Savienības judikatūra un uh, līguma noteikumi. Paldies komisijai un visi beidzot vārds uh, Andrūkungam. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms jau par komisijas teikto. Es vēlreiz to vēlos uzsvērt. Es domāju, ka grozījumi ir diezgan skaidri. Nav nekādā mērā paredzēts apdraudēt uh, šo uh, kvalitātes zīmolu situāciju. Es vēlos atgriezties pie komisijas teiktā, ka šeit runa ir eh, nevis par kvalitāti, bet par teritoriālo jēdzienu. Un kā mēs eh, to jau arī izrunājam ar priekšsēdētāju, es vēlos eh, atgādināt jums visiem, ka šajā gadījumā nekādā mērā nav paredzēts um, uh, kādā veidā kaitēt uh, teritoriālajai uh, kvalitātei. Mēs um, neapšaubāmi jau no rītdienas nonāksim pie kompromisiem, kas ļaus risināt reģionālās un teritoriālās pārvaldības jautājumus. Šeit runa ir par um, teritoriālām projekta attīstības metodiku un dinamiku un produktiem, kas ar to saistīti. Uh, Es eh, nešaubos, ka mēs bez problēmām precizēsim un padarīsim skaidrāku šo situāciju. Šī bija lieta, kas noteikti vēlējos uzsvērt. Tātad eh, jautājums eh, būtībā, un te es varu atsaukties arī uz vakardienas jautājumiem, kad mēs diskutējām ar Lietuvu. Un Lietuvas pārstāvi teiktais par uh, globālo domāšanu un vietējo rīkošanos. Un šeit eh, ir mm, tādi apgalvojumi, ka mēs vēlamies apiet mm, pašreizējo reformu. Nē, drīzāk mēs vēlamies mm, radīt vielu pārdomām par eh, šiem jautājumiem. Mēs nevaram neņemt vērā teritoriālo attīstību lai kāda arī būtu tā dalībvalsts, no kuras mēs eh, esam. Un tas arī atspoguļojas šajā ziņojumā. Pamat eh, jautājums ir sniegt komisijai vielu pārdomām, lai eh, nākamo piecu gadu laikā šie jautājumi tiktu apdomāti, lai mēs kolektīvi varētu apzināties un formāli apzināties teritoriju, attīstību un saiknis starp pilsētvidī un lauku teritorijām. Šeit ir diezgan ambiciozs uh, lūgums pārdomāt šos jautājumus par lauku vidas uh, attīstības nākotni. Joprojām nav pietiekami lielā mērā ņemta šī klātbūtnes uh, ekonomika lauku reģionu attīstības kontekstā. Šeit Runa tātad ir par metodikas izstrādni. Mēs jau redzam, eh, ja tā varētu teikt, eh, receptes sastāvdaļas. Mēs labi redzam, ka teritorijas attīstās, taču mēs joprojām nespējam apvienot eh, šīs sastāvdaļas, lai izveidot šo kopainu. Jāņem vērā transporta mobilitātes, kultūras, veselības, eh, sociālie un eh, tautsemnieciskie aspekti. Tas viss ir jāņem vērā, domājot par eh, lauku vidas attīstību. Šeit nav runa par tūlītēju lēmumu pieņemšanu, bet šeit ir runa par procesu, kas ilgst jau gadiem un kas uh, mums eh, liek apzināties to, kāda ir pašreizajā situācija un kādas būs nākotnes perspektīvas. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā rakstiskos un mutiskos apsvērumus, kādi izteikti, es domāju, ka mēs visnotaļ ātri nonāksim pie kompromisa uh, nostājas un eh, varēsim uzlabot šo ziņojumu. Ļoti labi, paldies